Guten Tag, meine Damen un Herren. Labdien, dāmas un kungi. 2012 unterbrochene Sitzungsperiode. Da, ir, eh, eh, tagad atsākām sēdi. Eh, protokols un 13. septembra sēdes teksti ir jūsu rīcībā vai kādam ir iebildumi?